Otwieram posiedzenie przerwane w dniu 23 września 2010. Protokół posiedzenia z dnia... Dāmas un kungi, sākumā ir jāpieņem sanāksmi protokolis, septembra sanāksmi protokoli, tie ir pieejami. Es e, neredzu, ka kādam kolēģim būtu komentāri par šo sēžu protokoliem, līdz ar to tie ir pieņemti. Man ir vairāk paziņojumu poniedziałek na Węgrzech došlo do największego. Darbie kolēģi, lūdzu pievērsiet man manis teiktajam uzmanību. Ungārijā ir notikusi briesmīga traģēdija no alumīnija rūpnīcas, indīgi dubļi ir nonākuši Ungārijas upēs, tas ir maksājis vairāk cilvēku dzīvības un daudz ir ievainoti. Eiropas parlaments vēlas paust savu solidaritāti un līdzjūtību visu cietušo un bojāgājušo tuviniekiem un mīļajiem. Koležanki, koledzi, jutro przypada važna. Kolēģi, rītdien ir būtiska gada diena. E, tā ir ceturtā gada diena, kopš tika nogalināta Anna Politkovska. Viņa visu dzīvi veltīja uh, lai pievērstu pasaules uzmanību situācijai Ziemeļkaukāzā. Mēs zinām, cik būtiski ir tas, ka valstī pastāv neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi. Mēs uh, Annu Politkovsku atbalstījām, cienījām viņu par to, ka viņa cīnījās par preses brīvību, par vārda brīvību, darīja to nenogurstoši, un mēs arī lēmām vienu zāli Eiropas parlamentā nosaukt viņas vārdā. Mums jāpadomā par tiem upuriem, ko viņa ir nesusi uz uh, taisnības algu altāra, gan Natālija Estemīro, gan arī citi eh, cilvēktiesība aktīvisti Krievijā ir cietuši un maksājuši ar savām dzīvībām. Tie, kas ir atbildīgi par viņu nāvi, joprojām nav aizturēti. Mēs pieprasām, lai Krievijas varas iestādes eh, atbildētu par padarīto, lai tās cīnītos pret eh, nesodāmību un dažādām patvaļām Ziemeļkaukās reģionā. 10 października przypada międzynarodowy 10. oktobris ir e, diena, kas veltīta starptautiskajai cīņai pret nāves sodu. Tagad Eiropas parlamenta vārdā mums ir jāpieprasa, lai visās pasaules valstīs tiktu ieviests nāves soda moratorijas. Nāves sots nekad nevar būt tiesiskas valsts instruments, kas tiek izmantots, lai cīnītos par taisnīgumu. Tādās valstīs kā Krievija, Burundi un Togo ir jāpapriest nāves soda aizliegums. Diemžēl Japānā un ASV situācija vēl joprojām ir bēdīga. Nāves sodi joprojām tiek izpildīti. Mēs uh, cerē, ceram, ka debatas un diskusijas šajās valstīs varētu uh, uzlabot pastāvošo situāciju. Bet ir uh, daudzas valstis, tāds kā Ķīna un Irāna, kur joprojām nāvis sods tiek izmantots kā soda līdzeklis, un uh, tas notiek pietiekami bieži. Tādēļ mēs nosodam šādu rīcību. E, proszę Państwa, otrzymałem od Grupy Europejskiej Partii Ludowej no ETP politiskās grupas es esmu saņēmis informāciju par uh, deputātu iecelšanu delegācijās un komitejās. Jūs varat atrast šo personu vārdus šīs dienas sanāksmes protokolā. Ja nav nekādu iebildumu, tad arī šo personu vārdi tiek apstiprināti. Viņi turpmāk darbosies nosauktajās komitejās. Tagad sāksim izskatīt mūsu darba kārtību. Jūs esat saņēmuši darba kārtību divām darba dienām. Kopīgi ar politiskajām grupām mēs esam izstrādājuši vairākus darba kārtības grozījumus. Daudzas uh, politiskās grupas vēlējās ieviest grozījums darbkārtībā. Tie ir sekojoši. Trešdien mēs aplūkosim papildus darbkārtības punktu. Tas tiek pievienots no jauna. Tie ir padomes un komisijas paziņojumi par Lisabonas līguma sociālo ietekmi. Šis punkts uh, darba kārtībā tika iekļauts pēc tam, uh, kad mēs uh, par to apspriedāmies politiskajās grupās, un tas tiks apspriests bioloģiskās daudzveidības punktu vietā. Tālāk. Es vēlējos pavaicāt, vai jūs piekrītat šim priekšlikumam. Tātad mutiskais jautājums par uh, ūdeņos pazudušiem konteineriem līdz ar to tiktu izņemts no darba kārtības par jūrā pazaudotiem konteineriem un to kompensēšanu. Tālāk uh, balsojums. Balsojumu rītdien varētu sākt 11.30. Uh, Tālāk balsojums par 2010. gada budžeta grozījumu otro daļu tiek izņemts no darba kārtības. Tas ir Mankas kunga ziņojums. Padome ir sagatavojusi jaunas nostādnes, bet eh, tās, ar tām vēl līdz šim nesam iepazīstināti, līdz ar to nevaram balsot vēl par šo ziņojumu rītdien. Es saprotu, ka kolēģiem varētu būt kādas piezīmes, vai kāds vēlētos izteikties. Vortmankols kundze, lūdzu. Priekšādātā kungs. Tautas partija vienmēr redzinīgi vērtējusi pamatīgas, plašas diskusijas par sociālām tēmām plenāru sēdēs, bet šāda veida tematiem un jomām ir jābūt labi sagatavotām. Un tieši tāpēc priekšādātāja konferencē tika pieņemts